korekcija, kas attiecas uz pārvedumu vērts pie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Un pirmais runātājs ir Klinci kungs pats, četras minūtes. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. 2008. gada jūlijā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par grozījumiem pašreizējā direktīvā par šiem uzņēmumiem. Un līdz ar to radīja, izveidoja pamatus šīs dienas debatēm parlamentā. Jāsaka, tas, šis projekts bija ļoti ambiciozs un laika grafiks bija ļoti īss un ierobežots, ja vēlamies šo dokumentu pieņemt līdz sasaukuma noslēgumam mums izdevies, ja mums izdosies šos grozījumus īstenot un rediģēt šo direktīvu, tad, jā, e, tad tas būs lieliski. Direktīva ir spēkā jau no 98. gada. Grozījuma mērķis ir nodrošināt uh, Eiropas fondu nozars konkurētspēju un pārliecināties, ka šī nozara ir tādā situācijā, ka tā var samazināt izmaksas, paplašināt savu darbību un izmantot šīs plašās darbības priekšrocības. Uh, un pārliecināties, ka visiem šiem fondiem ir piekļuva visiem Eiropas Savienības dalībvalstu tirgiem. Vien, un tāpat laikā netiek samazināta patērētāja aizsardzība, pārliecinoties, ka šī aizsardzība gluži otrā tiek pat vēl vairāk uzlabot. Kā jau teicu, programma bija ļoti ambiciozi, šie mērķi ļoti ambiciozi, un man jāsaka, ka ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka varējām sadarboties ar pārējām iestādēm. Sadarbība bija veiksmīga šajā īsajā laikposmā. posmā Un mums izdevās nonākt pie tāda veiksmīga noslēguma. Investīcija fondi piedāvā iespējas maziem investoriem piekļūt investīcijām eh, diversificētā dažādotā portfelī. Eiropas eh, šādi investīciju uzņēmumi ir bijuši ļoti veiksmīgi iepriekšā Eiropā. Šie kolektīvo investīciju uzņēmumi ne tik vien goši labus eh, rezultātus Eiropā, bet arī ārpus tās. Tie ir pieejami reģionos arī ārpus eh, e, Eiropas Savienības, piemēram, Dienvidamerikā un citos eksporta tirgos, kur jāsaka, tie tiek atzinīgi skatīti. Un tā tam arī vajadzētu turpināties. Šos augstos standartus attiecībā uz investīciju uzņēmumiem vajadzētu uzturēt un tos nekādā gadījumā nedrīkst mazināt. Pagātnē šie uzņēmumi ir tikuši pielāgoti, mainīti, regulējums mainīts jau divām, kā, divā, divas reizes. Komisija ir izturēsies ļoti piesardzīgi savos pasākumos, uzsākot konsultāciju procesu. Uh, izdodot zaļo grāmatu, pēc tam balto grāmatu, un tātad īstenot tādas plašas un pamatīgas diskusijas ar visām interesētām pusēm un tirgus dalībniekiem. Komisija nāk uz klajā ar sešiem pasākumiem, priekšlikumu par sešiem pasākumiem, kas vērsti uz direktīvas mērķu sasniegšanu, un par tiem arī vēlētos pārunāt. Viens no šiem pasākumiem ir pārvaldības pasas ieviešana tā, lai varētu īstenot pārobežas darījumus un nodrošinātu tirgus konsolidāciju, tā lai mazie uzņēmumi, kas iesaistās šai procesā, varētu organizēt vienotus standartus un būt tāds labs ba, slānis, no kura tātad gūt uh, līdzekļus, lai ieguldītu šajā vienā kopējā kolektīvajā fondā un pēc tam tos atbilstīgi arī pārvaldītu. Na, ir arī nelielas informācijas, tātad tiek sagatavots nelielas informācijas buklets, kur investors saņem un tiek informēts par visu veidu fonda niansēm, par procedūrām, tā lai pārliecinātos. ka informācija ir standartizēta un, jāsaka, arī pilnvarojums uh, norisinās atbilstīgi visām procedūrām. Ņemot vērā finanšu krīzi, kas šobrīd valda, jāsaka, šī joma ir īpaši nozīmīga. Un tieši finanšu jomas krīzes kontekstā mums jārīkojas ļoti strauji, jā, lēmums jāpieņem ātri, lai pārliecinātos, ka šo fondu uzticamība netiek mazināta nekādā veidā iedragāta. Uh, Un, lai mazie investori joprojām saglabātu uzticību šāda veida investīciju instrumentiem, es zinu, ka mans uzstāšanās laiks ir ierobežots, tas nu pat jau ir izsmāts, bet gribētu tomēr vēl izteikt divus punktus noslēgumā. Pirmām kārtām esam izveid, komisija ir izveidojusi grupu, ko vada Delaržēra kungs, kas nodarbojas ar Eiropas mērogu pāraudzības jautājumiem un secinājumu, ko šī grupa ir pieņēmusi un mācības, ko tā guvusi, cerams, tiks izmantot komisijas tālākā darbā un iestrādāt attiecīgos pasākumos. Otrām kārtām runājot par pārobežu pasākumiem, uzskatām, ka ir dažāda veida šī dažādās nodokļu sistēmas, kas attiec, piemēram, uz iekšzemes un tad pārobežu uh, uzņēmumu apvienošanos un kolektīvu darbību, var traucēt šobrīd, tāpēc jāmeklē kaut kāda veida, lai novērstu jau kāda veida diskrimināciju un ne, neadekvātu attieksmi. Tālāk došu vārdu komisāru kungam Makrīvī kungam. Godātie deputāti! gribētu paust komisijas atbalstu parlamenta grozījumiem attiecībā uz šiem investīciju uzņēmumiem. Šis priekšlikums piedāvā šo priekšlikumu vajadzētu pieņemt pirmajā lasījumā, jo to jāsaka ļoti augstu vērtētu investīciju fondu tirgi Eiropā. Tā, tik, tā varētu tikt pār dažādu veidu izaicinājumiem un problēmām, kas radušies šai tirgū. Jāsaka, ka konsultācija process bija plašs, tas tika uzsākts jau pirms finanšu krīzes. Uh, tika noteikti mērķi, lai uzlabotu eh, dir pašreizējas direktīvas darbību. To paturot vārdā, eh, prātā, jāceras, ka vēlamies veicināt pārobežu darījumus, nodrošināt mazos uzņēmumus ar efektīviem instrumentiem, kā investēt fondus, eh, tā, lai gūtu priekšrocības no plaša apmēra investīcijām lai nozara kopumā būtu konkurētspējīga. Komisija turklāt arī izstrādāja noteikumus investoru informācijas publicēšanai, publiskošanai, tā lai šajos uzņēmumos eh, būtu nodrošināta skaidra, saprotama informācija, lai attiecīgi, attiecīgi investori var pieņemt informētus lēmumus. Uh, Eh, komisijas priekšlikumā visas šīs prasības un mērķi ir iekļauti. Parlamenta priekšlikums par uzņēmumu apvienošanos, par kolektīvo darbību, paziņošanu, informācijas publicēšanu un investoru datiem eh, atbilst tam līmenim, ko komisija noteikusi eh, šāda veida priekšlikumiem. Komisija priecājas par to, kā šis koordinācijas process ir noslēdzies attiecībā uz tām sadaļām, kas iekļauts jūlī priekšlikumā Runājot par pārvaldības uzņēmumu pasi, kas kļuva par ļoti svarīgu daļu šai priekšlikumā, jāsaka, ka saulēcīgi šī priekšlikuma pieņemšanas eh, sākotnējā periodā komisija bija bažas par šo jautājumu un Un jāsaka, doma par šo pasi eh, bija jāizstrādā daudz sīkāk tā, lai investori varētu saņemt informāciju par to uzņēmumu, kas pārvaldīs viņu fondus. Domājam, ka komisija izvēlējās pareizo ceļu un kopā ar parlamentu padomu izstrādāja tātad šo te instrumentu, kas palīdzēs aizstargāt investoru intereses. esam, jāsaka, guvuši plaš, lielu progresu kopš pagājušā gada jūlija. Cesar deva mums padomu par to, kā izstrādāt šo regulējumu, arī precizēt dažādu veidu iespējas, kas eh, iekļaujam šai direktīvā, par, gan par sadarbību, gan par atbalstu starp dalību valstu iestādēm. Uh, Tas šā, šī sadarbība norisinās visos projektu izstrādes posmos, un sadarbība joprojām turpinās. Šobrīd komisija, jāsaka, var parakstīt ko, sagatavoto kompromisu tekstu, un tomēr jāsaka, mūsu darbs līdz ar to nav beidzies, jo jāsaka, ka šīs te pārvaldības uzņēmuma pases principa veiksme ir atkarīga nu, vēl no dažādu problēmu jautājumu veiksmīgas atrisināšanas. Jāizveido dažādi pasākumi, Un mums jācīnās ar tām kļūdām, ar tām vājām vietām, kas laika gaitā praksē parādīsies un attiecīgi būs jālabo. Komisija ir noteikti zināma grafika, pasākumu izstrādēji Bet jāsaka, šie grafiki nu, nešķiet pārāk realistiski. Ir vajadzīgs laiks un resursi, lai šos pasākumus sagatavotu, lai konsultētos ar ieinteresētām pusēm un lai šos pasākumus arī pieņemtu un īstenotu. Jāsaka, šis process jāsāk pēc iespējas ātrāk. Un visbeidzot, eh, tas prasīs sadarbības ar visām iesaistītām pusēm, tostarp arī sadarbību ar šo parlamentu, lai pasākumi varētu tikt īstenot savlaicīgi. Gribētu vēlreiz pateikties referentam Klīnce kungam, gribētu teikt viņam lielu paldies par ļoti veiksmīgo sadarbību, par to, eh, kā viņš parlamenta ietvaros organizējis darbu, un jāsaka, tāpēc esam spējuši panākt šo vienošanos, un jūs parādījāt, kā Eiropa var strauji virzieties uz priekšu, pieņemot regulējumu finanšu jomā. Tos, to, ko pasasniesim tagad, tas viss rezultāsies ļoti produktīvā, efektīvā programmā, un visbeidzot gribētu teikt, uh, ka komisija attiecībā šo ziņojumu vēlas teikt sakojošo. Pirmkārt, runājot par eh, nodokļu sistēmām pārobežu darījumiem. Komisija ņem vērā šo iespējamu pretrunīgo negatīvo ietekmi, ko varētu radīt dažādās nodokļu sistēmas uz kolektīvo darbību pārobežos. Un tāpēc tiek pieņemta papildus pasākumu komisija īstenos izvērtēs konkrētus gadījumus, kad šāda negatīva ietekme ir konstatēta. Runājot par pāraudzības jautājumiem, Mēs vēlamies stiprināt uzraudzības sadarbību, un tāpēc ir eh, iesniegt, tiks izstrādāt grozījumu kapitāla pietiekamības direktīvā. Un tur tiks iekļaut tieši uzraudzības aspekti. Protams, eh, šī joma pilnīgi noteikti ir jāstiprina, jāvērd uz priekšu un jānodrošina saskaņotība starp visiem šīm sektora eh, sadaļām, fragmentiem. Uh, Un Delaroziera ziņojumā šie secinājumi arī ir izteikti. Un tur daudz no secinājumiem saistīti tieši ar pāraudzības aspektiem. Tos ņemsim savā darbā vērā. Paldies, komisār kungs, saka priekšsādātājs. Un tālāk uz trijām minūtēm došu vārdu Gozes kungam. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Vispirms atļaujiet man sveikt lielisko darbu, ko veicis mūsu referents eh, Klinca kungs, kuram izdevās eh, panākt vienošanās ar ekonomikas komiteju un kurš sarunās ar prezidentūru nonāca pie visnotaļ saprātīga kompromisa. Juridiskā komiteja darīja zināmas savas piezīmes, kas tika ņemtas vērā. Sākotnējā direktīva par eh, pārvedumu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem eh, ir saistīta ar Eiropas investīciju fondiem. 2007. gadā tie bija 6 miljardi eiro, 75% eh, Eiropas Savienības investīciju fondu. Iekšējās eh, uzņēmumu garantijas eh, izskaidro, kāpēc tos atzīst investori ne tikai Eiropā. Bet situācija ir jāattīsta, lai veicinātu šo fondu attīstību izmaiņas, kas notika 2001. gadā, atvēra šiem uzņēmumiem jaunas iespējas, bet tomēr uh, situācija nebija pilnīgi skaidra. Zaļā grāmata vispirms tika publicēta, pēc tam baltā grāmata. Mēs varam sveikt svarīgos produktus, kas uh, ir iekļauti balsojumā iesniegtajā priekšlikumā. Eiropas pasis jeb, jeb apliecības izveidošana pārvaldības sabiedrībām ir svarīgs elements. Uh, Tas ļaus izmantot pārvaldības sabiedrībām šīs pases, garantējot adekvātu aizsardzību investoriem. Runa ir par pasi vai apliecību, kas ir pilnīga, un mēs to apsveicam. Uzraudzības pasākumi, kas ir paredzēti, būs pietiekami efektīvi, lai svītrotu visas bažas, kas varētu parādīties. Priekšlikums dod arī būtisku uzlabojumu tehniskajā jomā kad runa ir piemēram par paziņošanu, pārobežu apvienošanu vai fondu apvienošanu saistībā ar eh, galvenajām pakārtotajām struktūrām. Tas garantēs citas starpā līdzvērtīgu konkurenci visā Eiropas Savienībā eh, ar tām iebildēm, ko norādīja jau referents eh, nodokļu jomā, lai izvairītos no kropļojumiem tirgu. Paldies! Lielas paldies, un tagad došu vārdu Lūviņas kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, vairāk nekā jebkad apgrāk direktīvas priekšlikums, par ko balsos parlaments, izraisa visnotaļ divdomīgu situāciju. Eh, Klīnca kungs ir veicis lielu darbu, visnotaļ talantīgi, trilogā cita starpā. Eh, Direktīva dod būtiskas iespējas virzīties uz priekšu dažās jomās, lai labāk darbotos iekšējais tirgus un kolektīvā finanšu aktīvu pārvaldība. Un to var tikai sveikt Eiropas investīciju fondi. Bet debates uh, padome un parlamentā nav bijušas brīvas, jo rezultāts bija zināms jau iepriekš. Eh, dažām iesaistītajām pusēm par katru cenu vajadzēja ieviest šo uh, pārvaldības pasiebu apliecību. Uh, To var saprast, bet jāpārliecinās, ka šādas pasas ieviešana pārvaldības sabiedrībām būs kopā ar nepieciešamajām garantijām saistībā ar fondu uzraudzību, jo šeit ir funkciju nodalīšana pārobežu jomā. Es ar nožēlu konstatēju, ka sistēma ir ne tikai kompleksa, bet arī pretrunīgas interpretācijas tiek pieļautas un tā varētu sadurties ar praktiskām grūtībām, eh, kas eh, nenāks par labu Eiropas kompānijām, citas starpā eksportā uz trešajām valstīm es apzinos, ka mm, mana nostāja ir minoritāra, bet es tomēr nejūtos īsti labi. Es gribētu teikt, ka tikai eh, praksē mēs varēsim izdarīt galīgos secinājumus un tā tad noteikt, kas starp tiem, kas uzticas uh, tirgus dalībnieku adaptācijas spējām, mm, pieņems eh, piesardzīgākus pasākumus. Nav izslēgti pozitīvi rezultāti, bet no otras puses nekas gara, ne, to negarantē, ņemot vērā pēdējos notikumus Madofa skandāls citā starpā un tā ietekmi uz kolektīvo finanšu aktīvu pārvaldības fondu darbību nevar mūs īpaši iedrošināt un rada skepticismu un manu uztraukumu. Investīcijas eh, fondus neapiet finanšu krīze, mēs to konstatējam jau tagad var gadīties, ka fundamentāla apšaubīšana tomēr būs nepats, nepieciešama šajā krīzes kontekstā, kas mūs skar. Vajadzēs, lai mēs izla pieņemtu pasākumus, kas pasvītro iesaistīto pušu atbildību un sadarbību ar kontrolas iespē, iestādēm. Es saku, ko es domāju. Šī direktīva ir uh, bijusi nepieciešama pirms krīzes. Mums ir fi, uh, finanšu krīze pašlaik, kas uh, ir ilgstoša Un uh, tas ir stipri atkarīgs no tā, kā mēs pārskatīsim šo arhitektūru. Neaizmirsīsim uh, investoru aizsardzību, diversificējot riskus un veidojot stingrus noteikumus, balsojot par šo tekstu tādu, kāds tas ir, nezinot, kur mēs atrodamies, mēs rīkojamies tā, it kā nekas nebūtu noticis. Uh, šis šī nevēlēšanās dzirdēt uh, pamato to, kāpēc es atturēšos, uh, kaut arī es esmu parakstījusi tos uh, kompromisus, uh, kas saistīti ar uzlabojumiem, kuri tomēr ir ne tik būtiski, kad mēs runājam par principiāliem jautājumiem, ko es nu pat kā izskaidroju. Paldies! Jūs paldies, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Gutārdī kundzei uz trim minūtēm, lūdzu. Dente, komisārio, kolēģi, kolēģi. Priekšādātāji, komisāri, kolēģi. Mēs gatavamies balsot par jauno direktīvu par kolektīviem ieguldījumiem un jau instrumentiem. Un, kā jūs teicāt, šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga. Un mums jāstāsta gan pagātnē, gan nākotnē par to domājot. Mēs esam redzējuši liels notikumus pēdējā laikā, un ir skaidrs, ka ir nepieciešami, nepieciešams koordinēt regulējošās normas. Un ņemot vērā jaunās prasības un ņemot vērā, ka ir lielāka plūsma šajos tirgos, ir jāpanāk lielāka elastība, it īpaši koordinācijas ziņā. Mēs komitejā uzņēmām no referentu, kurš smagi strādāja un ir apziņa šajā jomā, kas ir cieši saistīta ar, ar, ar sekām no finanšu krīzes ir nepieciešams atcerēties, ka ir vairākas vietas, kur mums izdevās panākt labus vienošanās ar labiem rezultātiem, piemēram, pārvaldības sabiedrībām un to, kā noteikti piemērojamo likumu. Un šī pārvaldības valstī un fonda valstī mums nepieciešama situācija, kas būtu skaidrāka, efektīvāka un drošāka. Un arī runājot par pienākumiem, kas būs uzticēti komisijai, kam būs jāpēt, kā viss attīstīsies līdz 2010. gadam, vai šī pārvaldības uzņēmuma pas, vai tur būs kontaktpersona, lai būtu kāds atsaucas punkts īpaši apelācija gadījumā. Ja pārvaldības sabiedrībai nebūs galvenā mītne savā valstī, manuprāt, ir iespējams veikt vēl labāku sadarbību uzraudzības ziņā divpusēju un daudzpusēju nolīgumu gadījumā starp dalību valstīm un citām valstīm. Un arī par, runājot par nolīgumiem, kad uzņēmumi apvienojās. Mums ir jāņem vērā viss iekšējais kopējais tirgus un jāstāsta, kad tiek izsniegti ziņojumi, un mēs vēlētos, lai šis posms būtu lielāks nekā ir ieteikusi padomu, kas attiecas uz investoru informāciju. Tā ir paredzēta, lai aizsargātu patērētāju. Mēs vēlētos, lai tā tiktu automātiski izplatīta, un tas palīdzētu investoriem, jo tas ir tāds neliels dokuments. Un noslēgumā manuprāt, jāpanāk vienošanās pirmajā lasījumā. Tālāk Šmita kungs uz divām minūtēm lūdzu. Uh. Paldies, priekšstādātā kungs, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms gribētu pateikties mūsu liberāļu kolēģi Klinsu, kas ir veicis lielisku darbu. Es domāju, ka referentam īsā laikā izdevās nonākt pie laba kompromisa. Pat bez finanšu krīzes šie jautājumi ir grūti risināmi. Es to labi zinu, jo esmu strādājis um, ar pārdomu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem 2001. gadā. Ir nepieciešams efektīvs tirgus patērētājiem. Uh, tas, uh, kas notika lielā mērā to visu parāda. Situācija nebija pilnībā skaidra 2001. gadā, tas bija pirms Lamfalusija procesa. Bija nepieciešams pieņemt virkni pasākumu, bet nepieciešams pieņemt arī vēl citus pasākumus. Jānostiprina tirgus, investoru drošība, jānostiprina uzraudzība šajos uzņēmumos. Un arī komisārs par to runāja. Priekšsādātāja kungs tika daudz runāts par šo jūtīgo jautājumu pārvaldības sabiedrību apliecības. Mēs dzirdējām dažādus viedokļus, bet es uzskatu, ka priekšlikums ir labs. Vienmēr ir labi veicināt konkurenci un atvērtību. Ir labi, ja tirgi ir efektīvi. Ir svarīgi, lai informācija, kas sniegta investoriem, būtu pareiza. Nepieciešams līdzsvars starp informācijas daudzumu un efektivitāti. Pārāk daudz informācijas tas nav labi, bet ir nepieciešams, lai būtu būtu pietiekama informācijas, lai laba, varētu pieņemt lēmumus apzinoties to nozīmi. Es domāju, ka mums izdevās nonākt pie laba līdzsvara. Eiropai nepieciešams efektīvs finanšu tirgus, tas ir acīm redzami. Un šie PVKIU ir patiesas panākums Eiropā un ārpus tās. Izmantosim šo evolūciju. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs, tālāk došu vārdu Rajankungam uz pusotru minūti. You, Paldies, priekšsādātājiem! komisāri, pirmkārt vēlos apsveikt Klinskungu referentu par lielisko ziņojumu. Manuprāt, viņš ir ļoti smagi strādājis, lai panāktu kompromisu un panāktu par to vienošanos. Un šeit ir mēģis samazināt birokrātiju šī jomā. Un kompromisu pārunu laikā izkristalizējās vairāku dalību valstu bažas Un līdz ar to tika izstrādāts atbalstīts priešlikums, kas aizsargātu patērētājus un nāk par labu arī investoriem. Kā jau teicu, vairāk runātāja atkā, atklāts tirgus ir labs un nāk par labu visiem, ja tas ir labi regulēts. Un mūsdienu finanšu tirgu ir tik ļoti integrēti, ka ir nepieciešami kopīgi nosacījumi un stārdēti, lai kopīgi regulētu un um, izmantotu globālo finanšu industriju. Un man liekas, tas attiec ne tikai uz Eiropu, bet uz visu pasauli. Jo mēs esam ļoti smagavas finanšu apstākļos un tādēļ mums jāstrādā ar visu pasauli, lai atrisināt šīs grūtības. Un šodien mēs atzīmēsim Eiro desmit gadi, desmito gadu dienu, kas uzsver mūsu spēju ekonomiski sadarboties. Un mūsu valsts arī varētu kļūt par eirozonu, jo mūsu valstī valūta ir nodrošinājusi tādu kā stabilitātes garantu. Ja mūsu valsts nebūtu uh, eirozonā, mūsu situācija varētu būt līdzīga Īslandē. Un ja vairākas partijas īrijā būtu panākuši savu, tad mēs nebūtu Eiropa zonā un mūsu ekonomiskā uh, situācija būtu tikpat švaka kā Īslandai. Un daudzas valstis visā pasaulē pašlaik izmanto īrijas atteikumu pievienoties Lisabonas nolīgumam, lai slavinātu projektus par spīti īrijai. Paldies! Paldies, jā, doma bija ļoti skaidra. Paldies, saka priekšēdā. Tās tālāk pērvis kungam divas minūtes. Paldies, priekšētāji. Par spīti visām pretrunām, kas ir saistīts ar finanšu industriju un vēlmi steigties pie regulācijas pasākumiem. Šis ir labs pamērs, paraugs uh, tam, kā regulēt šo industriju. Komisija un Klinskungs ir padarījuši labu darbu un Es varu atbalstīt viņu darbu. Skotijas ieguldījuma industrija ir ļoti svarīga daļa no visas šī tirgus, ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Un pat eh, ASV izmanto šādus instrumentus. Klinskungs mēģina panākt to pašu, ko es uzskatu par svarīgu, piemēram, dažādošana un dažādu instrumentu izmantošana un aizsardzība saprātīgā līmenī. Mums ir jāpaniek labāks ietaupījumu ekonomikas, jo ekonomikas pašlaik Eiropā ir ļoti daudz un pārāk mazas. Mums ir jāveicina apvienošanās, uh, Un personīgi es vēlētos, lai mēs iet vēl tālāk, lai mēs pieļautu šo PVQ ar dažādiem mērķiem. Un uh, tie varētu darboties, ja patērētāji būtu atbilstoši aizsargāti. Un tālāk šī pārvaldības pase ir ļoti svarīgs jauns instruments, kas ļautu lielākus lielāks ietaupījumu ekonomikas un samazinātu birokrātiju, un tas nāk tikai par labu investoram. Līdz ar to šīs normas nāk par labu industrijai, un vēl labāk tās nāk par labu gan ietaupītājiem, gan investoriem. Līdz ar to es ar lielu prieku atbalstu klīnce ziņojumu un šo PVQU normu. Paldies! Paldies, Peres kundze, trīs minūtes. Merci. Paldies priekšstādātāja kungs, paldies referenta kungs par jūsu darbu, iesaistītību un spēju vest sarunas. PVKIU, manuprāt, ir sava veida firmas zīme Eiropas finanšu tirgiem. Tas ir labs eksporta produkts, bet Eiropas Savienībā pašā mums ir līdzsvara trūkums, jo tā ir joma, kur ir ražotāju valstis, patērētāju valstis, un līdz ar to ir atšķirīgas stratēģijas. Viens no šīs direktīvas mērķiem, pārskatīšanas mērķiem, ir eh, šajos apstākļos panākt reālu iekšējā tirgus darbību PVKIU jomā. Un vairāk jautājumu man rodas šai sakarā. Pirmais, tas, kas jau daudz kā tika minēts, šis, šī pārvaldības sabiedrība pasieba apliecība. Un komisārs pauda savas bažas par šādu slikti sagatavotu prasi, bet, dārgais komisāra kungs, vēl vajag to sagatavot. Un reizēm man rodas iespējas, ka nav komisija tādas vēlmes, tāpēc es priecājos par sarunām, kas ir uzsāktas, pēc Eiropas parlamenta un padomes iniciatīvas, lai rīkotos tā, ka šīs direktīvas pārskatīšana par PVKIU novestu pie tā, ka mums būtu patiesa pārvaldības sabiedrību pase, kas ļautu Eiropas iekšējam tirgum darboties normālos apstākļos. Otrā piezīme attiecas uz izaicinājumiem uh, kāda radīsies. Ja pēc direktīvas eh, pārskatīšanas, tā saucamās CRD direktīvas pārskatīšanās, ja mums ir 5% eh, vērtspapīra, kas tiek laisti tirgu, ir nepieciešams tūlīt saskaņot un pareizos apstākļos eh, situāciju, jo parādās tie paši riski saistībā ar uh, akciju apturēšanu. Trešā piezīme ir saistīta ar uzraudzību, jo, manuprāt, neviens šeit nešaubās, ka mums ir šī vēlme uzlabot uzraudzības apstākļus. Mēs visi sagaidām pēc Barozo uh, kunga iniciatīvas, kādi būs Žaka Delāra Ziera vadītās darba grupas rezultāti, bet mēs nevaram gaidīt ilgi, kamēr tiks ieviesti šīs darba grupas rezultāti. Un kas atstās ietekmi uz uzraudzības organizēšanu starp uh, ražotājiem un patērētājiem, kāda ir PVKU, un līdz ar to uh, mums ir jārunā par šiem uh, izaicinājumiem, kas pastāv. Un pēdējā piezīme attiecas uz nodokļu sistēmas izaicinājumiem. Referents par to runāja, komisārs teica par savu iesaistītību. Ir, nu, ir protekcionisms, kas nepazūd. Uh, Un tas mums ir jānosoda un tas ir jāpārvar. Tāpēc ir vajadzīgs, lai komisija nāktu klajā ar iniciatīvu, lai PVK EU jomā būtu nodokļu sistēma, kas garantētu šo produktu brīvu cirkulāciju bez protekcionismu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk došu vārdu Starkevičuts kundzei uz vienu minūti. Lielas paldies, priekšsādātāj kungs. Gribētu pievienoties pārējiem kolēģiem, izsakot pateicības vārdus referentam. Tiešām ir panākts atbilstīgs kompromiss, un tomēr neesmu pilnībā apmierināta ar šo ziņojumu. Pirmām kārtām tāpēc, ka Eiropas Savienības dalību valstīm nāksies gatavot visus tiesību aktus valodā, kas ir, nu, kas tiek izmantota starptautiskās muitas jomā, nu, respektīvi angļu valodā. Un es domāju, ka lai arī tas domāts eh, sloga samazināšana investīciju fondiem, es nevar nedomāju, ka tas ir pareizi dot priekšrocību kaut kādu veidu vienai konkrētai valodai. Un lai arī fondi šo valodu visbiežāk izmanto, es tomēr domāju, ka mums nav vajadzīga papildus juridiska neskaidrība. Uh, Nu, piemēram, par to, kādā valodā tad tiks sniegta informācija patērētājiem un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka līguma atbildība un konkurences noteikumi ir tā, tas jums, kas skaidri gaiši jānosaka. Tālāk Černēckī kungs uz vienu minūti. Liels paldies, priekšādātāji kungs. In efektīvas sistēmas pastāvēšana šādiem pārvadamo vecpapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem palīdzēs darboties šai jomai un, eh, jomai un eh, Ņemot vērā, ka pastāv konkurence, plaša konkurence, investoriem vajadzētu būt iespēja samazināt izdevumus. Es piekrītu referentam, kad viņš apgalvo, ka pašreizējie eh, prospekti ir jāaizstāj ar jaunu dokumentu, brīva teksta dokumentu, kas sniedz skaidru un precīzu informāciju potenciālajiem investoriem. Un it īpaši taisnība viņam tur, kur jāņem, ka viņš saka, ka jāņem vērā arī dažādās nodokļu sistēmas. Es uzskatu, ka tie ir praktiski pārvaldības sabiedrību apliecība, ja pašu uh, īstenošana ļaus nodrošināt šo portfeļu pieejamību visā kopienam, visā Eiropas Savienībā, un jāsaka, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizpildītu iekšējā tirgus eh, tukšās vietas šobrīd. Paldies! Un tagad došu vārdu eh, komisāru kungam atbildējušiem debatēm. Liels paldies, saka komisāru kungs no Krīvijas. Eh, paldies par debatēm, paldies parlamentam. Jāsaka, sadarbība tiešām bija lieliska, tika gūta vienprātība, bet, kā jau teicu, tad stāsts ar to viss nav vēl beidzies. Uh, Mums ir jāstrādā tālāk pie otrā līmeņa dalību valstīm, būs jātransponē šis jaunais regulējums. Un jāsaka, visiem kopā mums būs jāstrādā līdz pa 2011. gada vasarai, lai uh, sadarbības rezultātā nodrošinātu saiknes starp visiem starptautiskajiem uzraudzītājiem, regulātoriem un tikt izveidot šī pārvaldības sabiedrība apliecību uh, aspekts. Mums būs jāpalīdz šis process arī īstenot, jāsaka, šīs pārmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas, un tas, tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības fonda nozarei. Paldies, komisāra kungam, saka priekšādātājs, tagad došu vārdu Klīnsa kungam uz divām minūtēm kā referentam noslēguma vārdiem. Lielas paldies, saka Klīnsa kungs. Gribētu teikt, ka mēs pagaidām vēl neesam nonākuši pie galīgā risinājuma šajā lietā. ir ļoti īsi termiņi, par ko vienojas parlaments un padomi, jo mēs nevēlamies gaidīt pārāk ilgi, līdz notiks ieviešana, jo tirgi mainās ļoti uh, strauji. Diskusijas parādīja, ka mēs varam nonākt pie vienošanās, balstoties uz kompromisiem. Es piekrītu, ka Lulingas kundze lietas redz nedaudz savādāk, bet es domāju, ka nākotne parādīs, ka viņas bažas attiecībā uz Luksemburgas finanšu vietu, kas varētu zināmā mērā ciest, viņa redzēs, ka tas tā nav, ka direktīva par PVKIU dos jaunas iespējas un, un Beresas kundze uh, ir taisnība, kad viņa saka, ka ir jaunas iespējas. Un tās ir tādas, ka iekšējie tirgi um, eh, ir ka īsti pilnībā vēl nepastāv. Runa ir par nepieciešamo sadarbību arī uzraudzības jomā. Protams, tas būs sarežģīti, bet tas ir izdarāms. Es domāju, ka uzraudzības iestrā, iestādēm jāstrādā konstruktīvāk un ar lielāku uzticamību kā līdz šim. Un ja rūpniecība izdara spiedienu, lai tas notiktu, jo labāk otrā līmeņa pasākumi, kas nāk no komisijas puses, ir daudz skaitlīgi, tas ir tiesa, bet e, mēs sagaidām, ka tas e, tiks īstenots, bet arī rūpniecībai jādara savs darbs. E, mums ir jāatsakās no tā, lai runa būtu par fondu nepareizu attīstību. Es domāju, ka tas nav iespējams bez likumdošanas spiediena, un komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, bet ka teica, ka tādi būs, bet īsti, īsti nekas gal galā nav vēl izdarīts. Bet es gribu pateikties katrā gadījumā komisijai un padomē par aktīvo atbalstu. Uh, un mūsu uh, grupas pārstāvjiem, uh, Gozesa kungam, arī Lulingas kundzei, uh, kur kā, kas kā vienmēr cīnījās, lai aizstāvētu savas intereses. Visiem jums paldies! Es paldies, saka priekšsādētājs, līdz ar to sēdē būs pārtraukums līdz pulkstens desmitiem.